ziņots, un tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam. Kopīgās debates par 2013. gada finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu. Šis ir otrais Čarnecka kunga ziņojums. Tas attiec uz uh, Eiropas Inovāciju tehnoloģiju institūtu, uz ENIA kopu uzņēmumu, uh, kā ar Eiropas Savienības, Eiropadoms un padomis budžeti. Dodu vārdu Černecka kungam. Lūdzu. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie komisarzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, dāmas un kungi. Šīs ir ļoti būtiskas debates, un žēl, ka tās notiek tik vēlu. Parasti cilvēki skatās kīno par dažādām laupīšanām, un mēs šodien arī runāsim daudz par naudu, par naudas līdzekļiem, kas ir jāizvērtē, jākontrolē, un tas viss jādara Eiropas Savienības vārdā. Lai aizsargātu arī Eiropas Savienības institūciju tēlu, no, no, nu, nodokļu maksātāju acīs. Šeit eh, runājot par Eiropas Inovāciju tehnoloģiju institūtu, kas atrodas Budapeštā, vēlos uzsvērt, ka šis institūts veica ekspost auditus par piešķirtajiem grantiem, tāpat uzlaboja kvalitātes certifikātus par eh, grantu transakcijām, izmainot procedūras un instrukcijas. Tātad tas ir mainījies šajā institūtā, ir paredzēta daudz detalizētāk metodoloģija certifikācijai, tāpat arī publiskā iepirkuma procedūras ir uzlabotas, un es vēlos uh, eh, ku, veikt kopsavilkumu, sakot, ka ir, esam novērojuši zinām progresu. Runājot par grantu transakciju regularitāti un piešķiršanu. Tātad šeit riski ir samazinājušies. Taču mums ir jāatcerās tas, ka Eiropas auditoru tiesa otro reizi pēc kārtas ir pieņēmusi kvalificētu viedokli. Tāpat ir jāuzsver tas, ka apmēram 87% no izdevumiem, grantiem bija apšaubīti. Šo certifikātus izšķīra auditori, uh, kuri bija arī labuma guvēji šajos grantos, un tas uh, eh, rada eh, pārkāpuma risku. Mums ir daudz rūpīgāk jāpalūkojas uz šī Eiropas Innovācija tehnoloģija institūta eh, darbībām, vai kvalificētie viedokļi ir eh, liecina par to, ka iepriekš pagātnē šeit notikuši kādi pārkāpumi. Mums tagad ir jā, eh, jākoncentrējas uz eh, monitoringu un to, kādā veidā šis institūts īsteno savu darbību. Tad runājot par Artemis un Eniem kopuzņēmumiem, manuprāt, attiecībā uz šiem uzņēmumiem nav nepieciešams padziļinātas diskusijas Un tad runājot par padomu un Eiropadomi, es jau vairāk kārt esmu par to runājis un savā iepriekšējā ziņojumā un prezentācijās. Padome, kā Eiropas Savienības institūcija, tā ir jābūt demokrātiskai atbildībai Eiropas pilsoņu priekšā. Šeit uh, jāvalda proporcijai starp šo institūciju un budžetu, un vesela virkni jautājumu nav atrisināti. Padomi, varētu tā teikt, sarkastiski, regulāri nereaģē uz mūsu prasībām sniegt skaidrojumus. Un mums nevajadzētu pārsteigt eh, tas fakts, ka esam atteikušies apstiprināt budžetu padomēji. Manuprāt, šī nav jauka spēle, kur spēlējam starp padomu un parlamentu. Mums ir jāizbeidz šīs spēlītes, taču mums ir nepieciešama politiskā griba, lai tā valdītu padomas pusē. Paldies, un Stilņa Nadis komisāra kungs lūdzu tagad. Paldies, priekšsēdētāji, dārko ziņotāju kungs. Um, savas uh, vicepriekšēdētājas vārdā vēlos teikt, ka komisija ņem vērā budžeta kontrolas komitejas uh, viedokli, piešķirt uh, budžeta apstiprināšanu, kas attiecas uz um, Artemis kopuzņēmumu, attiecībā uz arī Enija kopuzņēmumu un Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūciju EIT. Un saistībā ar budžeta apstiprināšanas nepiešķiršanu padomes budžetām 2015. gadām. Komisija priecājas, ka parlamenta budžeta kontrolas komiteja piekrīt apstiprināt Artemis eh, pēcnācēja kopuzņēmuma darbībām un šeit apstiprina budžeta izpildi 2016. gadam. Enijak un ir nepārtraukti pierādījis to, ka izmanto modernas tehnoloģijas, piesaista investīcijas rūpniecībā, nodrošina dažādu jaunu tehnoloģiju īstenošanu, kā zemes spriedzes tehnoloģijas un uh, programmatūru un tā tālāk. Tas uh, Eiropas Savienības nozarei nodrošina skaidru un konkurētspējīgu fondējumu un nodrošina iespējas izaugsmai. Uh, To apliecina arī augsta līmeņa investīcijas dažādās partnerībās. Abas šīs iniciatīvas ir nodrošinājis augstus viras efektus un nodrošinājuši finansējumu vismaz 3 eiro apmērā katra eiro, katrā no šiem kopuzņēmumu investīcijām. Creates. Un eh, šādā veidā tiek izveidota kritiskā maksa elektroniskajiem komponentiem un sistēmām, kas ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas digitālai nākotnei iniciatīvas e, katru gadu ir saņēmušas vairāk nekā 3000 e, Eiropas labākos inženieri un zinātnieki. Viņu darbs e, not, palīdz nodrošināt vismaz 80 tūkstoši darba vietas Eiropā gadā apvārsnī 2020 šajā te e, e, Enijaka, e, programmā Enijaks kopā ar Atemis apvienojās un izveidojās jaunu izņēmumu elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas kopējās tehnoloģijas iniciatīvā. Tādā veidā mums ir iespējams notrošināt lielāku eksporta spēku un inovatīvos risinājumus. Šī gadījumā komisija ir arī jāizvērtē abu divu apvienoto uzņēmumu aktivitātes, eh, lai jau skatītos tālāk 2015. gada kontekstā. Viņi atskatījās uz eh, paveikto eh, darbu un tas nozīmē to, ka noslēgumā eh, būs arī iespējams eh, panākt kalējo vērtējumu 2017. gada jūnijā. Pa šo laiku tiks izveidots eh, pietiekams administratīvais ietvars un nodrošināti atbietiskie efekti. Eh, noslēgumā es gribētu pieminēt ar to, ka komisija uh, sniegs tālāko atbalstu un uh, arī parla atbalstīs parlamentu centienus. Eiropas inovāciju un eh, tehnoloģiju institūts ir uzlaba, uzlabojis eh, situāciju eh, vairākos jomās, kas tika pieminēta aprīļa parlamenta lēmumos. Tas nozīmē, ka viņi ir paveikuši audita reformas un uh, izstrādājuši uh, pāraudzības vadlīnijas, implementējuši to, kas bija ieteikts. Līdz ar to e, kļūdas e, procents ir būtiski samazinājies uz deviņiem. 0,9, kas ir nenozīmīgs kļūdas procents. Bez tam ir paņem, eh, pieņemti arī eh, pāraudzības eh, uzlabošanas pasākumi. Noslēgumā es gribētu pieminēt teikt, ka šī gada uz, zinātnes balvas uzvārētājs tika izvēlēts arī par finālistu sociālās uzņēmēja darbības konkursā, kas arī ir ļoti nozīmīgs e, konkurss. Padome, runājot par padomi, e, komisija ir žēl, ka risinājumi nav panākti e, šajā te kontekstā. Eh, strīdi turpinās jau sešus gadus eh, eh, komisija uzskata, ka institūcijām vajadzētu sabals sadarboties, lai šī te apstrināšanas procedūra patiešām veiklāk noritētu un lai at atlikušās problēmas būtu iespējams atrisināt. Liels paldies! Liels paldies, ka priekšsēdētājs tagad vārds Marinais Kūkungam. Paldies, priekšstādētāja kungs! Kopīgi, kopuzņēmumi ir ļoti svarīgi nu, pētniecības un attīstības darbam. Tie ir nodrošināti ar lielām summām, kas, protams, attiecīgi ir jāapsaimnieko. Protams, ka Enijaks un Artemiks ir ir strādājuši saskaņā ar mūsu noradījumiem, un Eiropas parlamenta ieteikumi ir īstenoti, tāpēc es domāju, ka vairs 2014. gadam nevajag, nebūs vajadzīgs kvalificētais atzinums. ETP nobalsos pār e, šo te apstiprināšanu, bet, protams, ka 2014. gads atkal būs e, rūpīgi jāizvērtē, mums ir vajadzīga lielāka pārskatāmība, darbā un dziļš vērtējams. Un, <clears throat> Runājot par šo te kopuzņēmumu, e, varam tikai atzinīgi vērtēt e, līdzšināja paveikto, e, tāpat arī jaunā Excel struktūra, kas ir ļoti nozīmīga. Ir svarīgi, lai pārskati tiktu sagatavoti e, saulaicīgi, neatkarīgi no projektu garuma. Vēl par padomi. Te nu mums būtu vajadzīgs konkrēts rezultāts, jo atteikšanās no apstiprināšana tas jau neko nedod. Mēs esam atbildīgi mūsu cilvēku priekšā, tāpēc mums ir jāatris, jāatrod risinājums, jo, nu, jo citādi jau varētu teikt, ka neko nepieņemam un neapstiprinām. Paldies, saka priekšsēdētājs, kungs, viena minūte. Okay. Uh, uh, thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu par EIT izpildi. Es biju um, rēnu referents pār šo aģentūru. Un sākotnēji mēs atteicāmies piešķirt šo izpildu vairāk iemeslu dēļ tehnoloģiju institūtam. Pirmkārt, tie bija 3% kļūdas līmenis. Uh, grantos, otrkārt kļūdas tika atklātas iepirkuma procesos, tāpat arī bija vairāk jautājumu attiecībā uz personālu. E, pēc tam bija progresa ziņojumi no tehnoloģiju institūta puses, kas apliecināja progresu, kā arī es pats apmeklēju šo institūtu un varēju pārliecināties par īstenoto progresu, kā jau sacīja komisārs uh, kļūdas likme ir samazināsies līdz 0,9%, ir izveidotas jaunas procedūras iepirkumiem, personālam un tādējādi tā aizplūde ir samazinājusies. Un domāju, ka mēs varam pie, apstiprināt šo izpildi un arī E, runājot par 14. gada izpildi, mēs domājam, redzēsim šo izpildes uzlabošanos. Paldies, nākošais runātājs deputāts Alī uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs e, Černecka kungs, dārgie kolēģi. Es Eh, piedāvātu atlikt uz vēlāku laiku šo izpildus piešķiršanu par 13. gadu. Tāds bija man sākotnējs viedoklis. Tomēr, iepazīstoties ar vēlāku informāciju par progresu, mēs varam izdarīt secinājumus par stāvokli vairākās jomās eh, transakciju legalitātes jomā institūts ir uzlabojis darbu, ir audit certifikāts, tāpat arī ir uzlabotas eksanti un ekspost pārbaudas. Iekšējās procedūras atbilst attiecīgiem valsts iepirkuma noteikumiem. Tāpat ir, ir izdarīt vairāk citi uzlabojumi ir uzlabota plānošanas, monitoringa iespējas, kā arī absorpcijas kapacitāte. Un samazināta personāla aizplūdes problēmu. Kopumā mēs varam redzēt pozitīvu attīstību, it īpaši runājot par institūtu darba plānu. Šī gada beigās mēs varam sagaidīt, ka visi trūkumi tiks novērsti. Un Eiropas revīziju eh, palātu ziņojums eh, parādīs precīzāk trūkumus. Tāpat mēs eh, varam runāt par pozitīvām pārmaiņām un atbalstīt eh, budžeta izpildes piešķiršanu par 2013. finanšu gadu. Paldies! Nākošais runātājs Igors Šoltes. Paldies, priekšsēdētāji! Es koncentrēšos uz eh, padomas izpildes procedūru eh, pirms eh, pusgada parlaments atlika uz vēlāk laiku šo izpildi, un šodien mēs runājam atkal par to, vai padoma atklās informāciju par finanšu pārvaldību. Izpildes procedūra ir obligāta visām Eiropas institūcijām, un padoma nav izņēmums. Tās budžets eh, Eh, tās budžetam ir jāseko tāpat kā citu institūciju budžetam, un kā ir iespējams tas, ka Eiropas parlaments tik ilgus gadus nav sakojis padomas eh, finansējumu, un kā ir iespējams, ka tik ilgus gadus mēs neesam eh, redzējuši padomas pārstāvi, kad mēs runājam pār šiem jautājumiem. galvenajām institūcijām, tā skaitā padome, ir jārīkojas ticami attiecībā pret Eiropas pilsoņiem. Esmu pilnībā pārliecināts par to, ka mudināt eh, padomi nav pietiekami. Tāpēc zaļie, zaļie ir iesnieguši grozījumu kas paredz iebildi padome ziņā, lai mēs nepiešķirtu izpildi padomei par 13. finanšu gadu, un mēs vēlamies sankcionēt šādu rīcību. Paldies, nākošais runātājs. Es gribētu aicināt atteikt budžeta izpildi. Eh, padomēji. Šeit mēs nereti kritizējam institūcijas. Mums pietrūkst ko komunikācijas, jo padomi vienkārši neatbild uz jautājumiem par saistībām, par e, eh, projektiem, par administratīvo modernizēšanu. Es gribētu apsveikt referenta e, drosmi, kas nav nemaz tik neparasti šajā gadījumā, jo e, Izpildi netika piešķirta 2009., 10., 11., 12. gadā, un vēl 13. gadā nav atbildes uz jautājumiem. Mēs gaidām, ka atbildi mums atbildēs uz jautājumiem. Vai jūs ticat Eiropas institūcijām vai, ne, vai nē? Ja jūs ticat, tad mēs redzam, ka parlaments tiek ignorēts. Ja tā nav, tad tas viss ir eh, bizness kā parasti. Paldies, nākošais runātājs deputāts Zdehovskis. Paldies, priekšsēdētāji, godājumo komisāru dāmas un kungi. Jau Šī perioda sākumā mēs skaidri norādījām, ka mēs neiecieti, ne, necietīsim nekādas kļūdas, kļūdu likmes un nekādas kļūdas Eiropas Savienības budžetā. EIT bija ar samērā sliktu situāciju. Viņi nespēja tik īstenot ex-ante pārbaudes, tāpat arī personāla jautājumi nebija atrisināti, menedžments bija visai vājš, un tāpēc mēs izlēmām pārtraukt audita aktivitātes. Tomēr tad, kad stājās starpā jaunais menedžments, tad šis institūts parādīja centienus, un mēs varējām lemt pār izpildus apstiprināšanu. Institūcija ir uzlabojusi savu darbību, es varu atbalstīt izpildus piešķiršanu, un kamēr e, institūts turpinās risināt savas problēmas un tikt ar tām galā, tāds viss būs kārtībā, un šeit ir kontrasts ar padomu. Padomu nav bijusi uzdevuma augstumos, mēs nevaram piešķirt izpildu, un es domāju, ka tagad bumba ir komisijas lauciņā, lai tā mums palīdzētu atrisināt situāciju. Paldies, nākošais runātājs Balčītis. Paldies, priekšsēdētāji. Padarė nemažą pažangą įgyvendinant veiksmų planą, kurio siekima ištaisyti auditorumui nustatytus. Ir panākts eh, ievērojams progress darbības plāna īstenošanā, lai eh, novērstu revīziju palātas eh, pieminētos trūkumus, ir izveidots īpašs šaudiet mehānisms, ir panākts kvalitātes nodrošinājums, notiek informācijas aprite, apmaiņa ar vislabāko praksi, tāpat arī interešu konflikta politika ir uzlabot, ir izveidotas datubāzes attiecībā pret visiem interešu konfliktiem. Un Līdz ar to mums ir uzskatu jāpiešķir izpildi. Paldies, nākošais runātājs Deutsch uz pusotru minūti. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, kedves képviselő. Paldies, priekšsēdētāji. Dargie kolēģi, budžeta apstiprināšanas nepiešķiršana padomē nav nekāds jaunums. Jau gadiem ilgi padome ignorē parlamenta jautājums un vēlmes. Šī jau ir piektā reize, kad parlaments neapstiprina budžeti izpildi. Padoma nekad nepiedalās tad, kad ir runa, tad tiek runāts par padomas budžeta izpildes apstiprināšanu, neatbild uz parlamentu jautājumiem, nenodrošina tos dokumentus, kas ir būtiski nepieciešami, lai apstiprināt budžeta izpildi. Mums nav pieejama informācija par to, kā tiek īstenoti padomes celtniecības politika, kādi ir izdevumi, kādi ir rezultāti. Mēs nevaram aplūkot šos finanšu pārvaldības plānus un tādējādi arī nevaram pieņemt pamatotu lēmumu saistībā ar padomas finanšu pārvaldību. Padome neciena procedūru, kas attiec uz visām Eiropas Savienības institūcijām. Eiropas Tautas partija atbalsta tādēļ referenta piedāvāto risinājumu. Sarvamā kungs nākamais runātājs nav mūsu vidū, tādēļ došu vārdu Greslas kundzei. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdāja komisāra kungs, dargie kolēģi. Budžeta izpildes apstiprināšanas uzdevums ir ierakstīts līgumā parlamentam un šodien patiesībā. Uh, mēs saskaramies ar šo pārbaudiem, jo cilvēki no mums sagaida to, ka mēs palūkojamies, kas notiek ar līdzekļiem, kur tiek izdoti. Tādēļ komisārkungs labprāt pieņem šos veiksmes ziņojumus par kops uzņēmumiem, taču ir būtiski kontrolēt lietas eh, saistībā ar padomi. Mums ir nepieciešams īstenot kontroli, uzraudzību, un tādēļ man vienmēr šokē vispār šie skaitļi, kas ir šajos tādos, teikt, miniatūrajos budžetos. Uh, Mēs sagaidām, ka šajos uh, budžetos uh, situācija jābūt daudz skaidrākai nekā mūsu budžetā. Un tagad runājot par padomu, nu tas ir skandāls, ka padome neievēro savus pienākumus kontrolēt savus izdevumus. Padome vienkārši atsakās ņemt vērā citas institūcijas, pat uh, saistībā ar ieteikumiem, kas ir e, ierakstīti līgumā, piemēram, komisijas līgumā ir ierakstīts, ka ir jāsniedz rekomendācijas, un mums ir e, jāņem vērā pilnīgi viss saistībā ar finanšu jomu, un tiešām būtu jauki, ja beidzot padomu apņemtos un izvilkt šo ērkšķi no mūsu miesas, jo vienkārši tās radītās problēmas ir smieklīgas. Paldies, Bogovičs kungs, vienu minūtu lūdzu. Mikro. i hope here will be better. Uh, Priekšsēdētāja kungs. Budžeta izpildes apstiprināšana ir parasta procedūra arī privātajās uh, uzņēmumos, uh, kur to dara īpašnieki vai puša turētāji. Un arī tādās vēlētās institūcijās, tādēļ es vēlos apsveikt mūsu referentu sagatavoto ziņojumu, kas saskat kā attiecībā uz Artemis, ENIAC un EIT ir panākti vairāk uzlabojumu, no 2013. gada ir tikuši ņemts vērā rekomendācijas, un šie uzņēmumi ir ievērojuši tos norādījumus, kurus sniedza tās personas, kurām jāpieņem šis dokuments. Taču problēmas rada tas, ka padomi vēl joprojām nevēlas parādīt sevi kā um, nopietnu institūciju, tādēļ vēlos atbalstīt uh, referenta piedāvājumu neatbalstīt padomas džeta izpildes apstiprināšanu. Paldies, tagad pievērsīsimies brīvā mikrofona procedūrā, ir tikai viens kolēģis pieteikties, Marišs kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, lai varētu garantēt caurskatāmību un atskaitīšanos nodokļu maksātāju priekšā saskaņā ar attiecīgajiem pantiem mēs varam piešķirt izpildi par katru iedaļu atsevišķi. Līdz ar to mēs varam piešķirt atsevišķu uh, izpildi eh, padomē, bet padome se uzskata par valsti valstī un turpina neatbildēt uz jautājumiem, kurus uzdod Eiropas parlaments. Ir labāk jākontrolē padomas izdevumi tā, kā tas notiek ar citām institūcijām. Padome nesadarbojas, nesniedz rakstiskas atbildes attiecībā uz kredītiem, kas tiek izmantoti, lai iegādātos ēkas, rezidences, pilis. Esmu pār deputāta Čārnecka ziņojumu nepiešķirt izpildi padomēji attiecībā uz 2013. gadu. Vārds komisāram tagad. Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Cienījamies, eh, referent kundze, jūs jau zināt, ka es pārstāvu savu kolēģi. Un eh, tāpēc eh, es arī izmantoju iespēju, lai runātu par šīm te lietām arī dzen ar padomi. It īpaši runājot par IT, eh, kas pozitīvi novērtēja ieteikums, kādā veidā uzlabot savu darbību. Un mm, viņi ir veikuši arī konkrētus soļus, lai būtiski uzlabotu eh, savu darbību salīdzinājumu ar iepriekšējo laiku. Tas nozīmē, ka komisija arī dzen turpinās eh, sniegt savu atbalstu un eh, kontrolas procesos. Paldies! Aveți cuvântul. Domnule Cernetski. Cernetska kungs. Ha, dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie... Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāri kungs, kolēģi. Es eh, gribu jūs uzrunāt ļoti būtiskā savas eh, dzīves brīdī, bet to es, par to es runāšu vēlāk. Vispirms es gribētu atbildēt uz to, ko dzirdēju kolēģi uzstāšanās laikā. No tiesas e, mēs jau esam parādījuši padomai e, Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūtam dzelteno kartīti, un mēs to izdarījām saulēcīgi un atbilstīgi, jo tajā laikā, kad tas e, notika no tā laika, viss atkal norit labāk, un tāpēc mēs piespiedām šo te institūtu strādāt efektīvāk. Bet runājot par padomu, patiešām ir tā, ka pirms sešiem mēnešiem bija tāda situācija. Eh, kad mēs pabrīnījām, pad, pabrīnījām padomi, parādījām dzelteno kartīti, bet nebija nekādas atbildes, un atbildes nav joprojām. Tā kā to kartīti padomē var rādīt simtām reižu, un nav nekādas reakcijas. Visi pārstāvjiem politiskās grupas bez šaubām eh, piekrīt, ka šādu situāciju mēs nevaram akceptēt. Eh, mums jau ir 15 gadus no vietas šāda te situācija, un Soltoša kungam ir ir eh, taisnība, kad viņš saka, ka tiesības cilvēkiem ir sagaidīt eh, normālu reakciju. Eh, taisnība ir arī tajam, kuri saka, ka tas ir skandāls. Tas patiešām ir skandāls. Un, arī Arnota kungam bija taisnība sakot, ka, mm, ka tā, tas ir, tas ir īsts bezgalīgais stāsts. Tāpēc mums ir nepieciešams būt neatlaidīgiem, konkrētiem, jo gal galā te ir runa par Eiropas parlamenta godu. Mums ir jānes atbildība mūsu iedzīvotāju, mūsu vēlētāju priekšā. Un tāpēc mēs nevaram padoties, mums ir jāizdara spiediens uz padomi, mums ir jāpiespiež padomi runāt ar mums, jo mēs gribam dialogu, mēs gribam būt partneri. Lielas Un eh, par to ļoti svarīgo brīdi manā dzīvē es nu pat kā uzzināju, ka manu dēlu eh, ievēlēja otro reizi pēc tas eh, polijas parlamentā. Par to es esmu gandarīts un tā ir man lielā diena. Apsveicu, saka priekšsēdētājs. Labi, tagad debates ir noslēgtas, rīt būs balsošana. Tā, un, ta, un tagad es domāju, ka pat labāk varu pateikt to, ka apsveicu kolēģi un mūsu.